Un tagad balsošanas skaidrojumi. Ribelīnī kungs lūdzu. Ribelīnī kungs, jums tiek dots vārds.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 likuma pārkāpumi, e, tomēr ar tiem vēl strādās tiesas sistēma un ka preses apspiešana izbeigsies. Tie, kas nenosodīja Berluskoni, tiem būtu jāraugās arī uz to, ka tas, kā Itālijā tiek pārkāpti brīvības principi, ir ļoti smagi, un tas, e, tas mums visiem ir svarīgi, neskatoties to, kāda bija šī dienas balsojuma rezultāti. Paldies tagad, Blinkevičūtas kundze! Paldies, priekšsēžkungs. Es balsoju pār rezolūcijas projektu, ko iesniedz sociāldemokrāti kopā ar citām grupām, tādēļ, ka informācijas un izteikšanās brīvība, viedokļu daudzveidība ir jānodrošina katrā dalību valstī Eiropas Savienībā. Informācijas brīvība ir pamats eh, jebkurai brīvai demokrātiskai sabiedrībai. Uh, Pamatiesība hārtā ir noteikts, ka katrs cilvēks drīkst brīvi izteikties. Un šī brīvība iekļauj sevi arī tiesības izteikt viedokli, nebaidoties no valsts iestāžu iejaukšanās. Tādēļ mēs, Eiropas Savienības parlamenta deputāti, mums ir pienākums atbalstīt neatkarīgos medijus un uh, godīgu sāncensību nacionāla līmenī. Šādi mēs nodrošināsim efektīvu prisas brīvību un valsts iestādēm jābūt gatavām arī to aizstāvēt un veicināt tās visas izpausmes. Tas ir tieši saistīts ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un brīvībām. Paldies! Paldies, uh, Blinkevičūtas kundze! Vāgelkungam nākamam vārds. E, tad Bēleta kungs viena minūte lūdzu. Il est là, Rivellini? Oui, il est là, il est là. Bien, tiene la palabra por un minuto. Labi, tad Rivellini kungs minūte lūdzu ciò che al bruco appare come la fine del mondo per il mondo intero appare come una farfalla. Tagad e, izskatās, it kā tas būtu pasaules gals, bet e, e, ķīniešu gudrības joprojām ir spēkā. Ja mēs pieņemam, ka Obama ir pelnījis Nobel mieru prēmiju, Tad, ja tagad tiek uh, veikts uzbrukums kādai televīzijai, ja tiek īstenota tāda naida kultūra pret uh, Berluskoni ar šo te fotomontāžu, kur premjers ir uh, attēlots kaut kādās demonstrācijās, kur tiek vicināti sarkani karogi un pausti naidu pilni izteicieni, tad tā ir tāda naida kultūra, kas tiek īstenot. Šim parlamentam vajadzētu tiešām pateikt, ka tas ir kaunpilns uh, uzbrukums no kreiso puses. Un uh, tā uh, ir Eiropa, kas nekad nepacieta, nav pacietusi to, ka mums ir spēcīga Itālija. Uh, un ir mēģinājumi padarīt Itāliju apspiest un mazu, un Itālijas tauta to nepieļaus. Nepieļaus, ka Eiropas uh, uh, varas vīri grib apspiest Itāliju un padarīt to mazāk spēcīgu. Itālija ir uh, demokrātiskās vēlēšanās, uh, ir uzvarējuši labējie spēki, centrāli labējie spēki, un uh, Un tagad tie, kas nav valdībā, vēršas pret to un, un apaino tos, kas ir vinējuši vēlēšanās. Tā ir patiesība. Un šeit, šajā parlamentā, mums vajadzētu aizstāvēt demokrātiju un skaidri pateikt, ka tie ir uh, pretdemokrātiskie kreisie, kas ar naidu tagad vēršas pret Itālijas valdību. Paldies, un tagad vairs kundze vienu minūti azoknak a magyarországi hazug erőknek, akik azt állítják. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlamies melīgajiem spēkiem uh, Ungārijā pateikt, uh, kuri saka, ka eh, Ungārijas labējie nevar neko darīt Eiropas parlamentā, ka šie ir trīs uh, deputāti no labējiem bija šoreiz izšķiroši. Mēs izšķīrām to, ka šie te netaisnīgie uh, spēki un uh, Itālijā nepanāk savu. To es gribēju pateikt. Un, uh, Mēs nebalsojam šoreiz uh, pēc partijas disciplīnas, bet uh, ņemot vērā patiesību. Uh, Un šeit uh, būtu pielietots tad dubults uh, eh, standarts. Vakar Barozo teica, ka Ungārijā socialistiska liberālā valdība uh, nav pārkāpusi vārda brīvību, koncentrējot plašsaziņas līdzekļus, bet tieši tādējādi, ka tika spīdzināti cilvēki, tika viltus tiesas procesi organizēti, un uz to Barozo teica, ka tas ir iekšējs jautājums. Bet kā tad tas ir, ka Ungārijas lieta ir iekšējs jautājums, un Itālijas jautājums nav iekšējs jautājums? Mūsu delegācija nepieļauj šādu dubultu mērauklu un dubultu standartus. Paldies, un tagad viena minūte. Rončolē kundzē. Prezidente, grazie ancora. Anche l'Europa... Pre... Priekšsēž kungs, paldies, Itālijas opozīcija ir tādā kā delīrijas stāvoklī un no tā nekas nevar iznākt. Jātiecas taču panākt risinājums, un tieši to arī gaida cilvēki. Di Pietro toreiz bija galvenais darbonis un parlaments viņu atbalstīja, tur bija līdzīga akcija. Bet kustību gal galā viņi neatbalstīja itāļu vēlētāji. Gal galā vēlējās lai komunisti šeit nebūtu pārstāvēti, un viņi arī nav vairs te pārstāvēti. Ir dažādas grupas, politiķi, kas mēģina uh, laupīt um, premjerministram leģitimitāti, tā ir, tās ir tādas kā uh, medības, šo cilvēku apsēstība, ko atbalsta zinām kreisie, un tam var būt ļoti nelāgas seks. Paldies, un tagad viena minūte Ovīras kundze. Paldies, priekšsēžu kungs. Šie veidi, kā mediju daudzveidību iznīcināt, kā barot iedzīvotājs ar vienpusīgu informāciju un e, traucēt viedokļu daudzveidīgi, e, ir dažādi. Viens veids ir ar īpašumtiesībām, bet informācijas monopols var tikt arī panākts vienas partijas pārstāvjus, eh, viņi eh, liekot masmediju vadības funkcijās, un ir arī citi pas, paņēmieni. Eh, bet par to jau ir runāts arī šeit. Šeit ir izskanējuši daudz fakti. Un tas viss parāda to, ka Eiropa vēlas būt demokrātiska, bet tā ir vajadzīgi noteikumi, lai mediju daudzveidībā aizsargātu uh, un tieši tādēļ es atbalstīju Aldas rezolūciju, zaļo rezolūciju, kas šāds uh, ierosinājums arī e, vēl tiecās atbalstīt. Paldies, Ovīrs kungs, tagad Kasīni kungs minūte. Priekšsēž kungs, ļaujiet man labot savu pirmo, otro balsojumu. Priekšsēž kungs, es gribēju atturēties. Patiesībā es uh, steigā Eh, no, eh, nokļūdījos balsojot, bet tagad balsošanas skaidrojums. Ir liels iedzimtais grēks, eh, kas ir saistīts ar šo diskusiju, un tas ir saistīts ar Itālijas prezidenta darbībām. Uh, Eh, Itālijas prezidentu eh, tādēļ nevarēja eh, uzsākt pret viņu impeachment, tādēļ, ka viņš bija, zinām, žurnālists darba traucējis. Ir vajadzīgs līdzsvars starp mēdiem un varu, un tā ir īsta problēma Itālijā. Tas nav saistīts ar prezidenta interešu konfliktu, bet ar citām partijām. Tieši tādēļ mana partija UDC ir nacionāla līmenī šīs lietas skaidri pateikuši, un tieši tādēļ mēs arī atturējāmies. Paldies, Fidanco kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šīs debatas ir pilnīgi skaidri pierādījušas, cik lielā mērā Itālijas kreisais spārns arvien vairāk attālinās no Itālijas iedzīvotājiem. Patiesībā tas e, nav sava veida centiens izveidot plaisu starp iedzīvotājiem un politiku, bet gan tas ir politiķu mēli, tas ir politiķu veids, kā viņi mēģina piesaistīt sev balsis, jo tuvākajos mēnešos būs vēlēšanas. Patiesībā ik viens eh, itālis saprot, ka ir radiostacijas, televīzijas kanāli un eh, avīzes, kurās ir vārda brīvība. Ne visi Itālijas plašsaziņas līdzekļi ir premjerministra rokās. Ja mēs runājam par plurālismu problēmu, par daudzpusības problēmu, tad atcerēsimies, ka Eiropas Savienībā uh, Ir vairākas arotbiedrības un profesionālās apvienības, kurās strādā brīvi žurnālisti. Protams, ir tāda žurnālista, kura iestājas pret Berluskonī un šādi žurnālisti strādā pat Berluskonī vadītajos plašsaziņas līdzekļos, un viņi brīvi izsakās pret Berluskonī. Es domāju, ka lielāka krīze Eiropas Savienībā ir pensiju problēma, nelegālā imigrācija, bet vārda brīvība Eiropas Savienībā nav problēma. Tagad Ekas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, turpināšu zviedru valodā. Bet uh, Cilvēcei nevar palīdzēt apklusinot vienu cilvēku, bet ja cilvēkam ir vara, tad viņš var apklusināt pasaulību. Itālija, un viena no, Itālija ir viens no pasaules demokrātijas šūpuļiem, un tāpēc ir tik ārkārtīgi grūti saprast, ka mēs runājam par Itālijas plašsaziņas līdzekļiem. Mums ir jārespektē pilnīgi visas cilvēktiesības visās pasaules valstīs, un ir pilnīgi nepareizi, ka, kā jau jūs teicāt, Itālijā šobrīd ir tāda situācija. Es saprotu, ka argumenti pret Berluskoni ir samērā pamatoti. Plašsaziņas līdzekļu daudzveidība piemēro to, ka valsts neiejaucās šī plašsaziņas līdzekļu darbā, un pilnīgi visās dalību valstīs tas ir jāsasniedz, bet Eiropai šeit nav nekas sakāms, jo Eiropas Savienībā ir preses brīvība, un es vēlētos atvainoties visiem cilvēkiem, kuri cerēja, ka mēs nobalsosim par šīm rezolūcijām, bet mēs nobalsojām pret. Un tagad Van Dalinga kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es um, Neesmu pārliecināts, ka Itālijā ir kaut kas savādāks kā citās dalību valstīs, un tomēr runājot par plašsaziņas līdzekļu brīvība, tā ir Itālijas kompetence, un Itāļiem pašiem ar to ir jātiek galā. Piemēram, Itālijas premjerministra imunitāte. Arī šis jautājums nav risināms Eiropas Savienības līmenī. Kotidiāno piemērs ir apliecinājis, ka Itālijā eksistē vārda brīvība. Patiesībā mums vajadzētu šeit nevis izskatīt šos jautājumus, bet pamudināt Itāļus iestāties arvien vairāk par vārda brīvību. Briselē šeit nekas nav sakāms. Mēs jau, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienības institūcijas nodarbotos ar saviem patiesajiem uzdevumiem un nevis nodarbotos ar šādiem sīkumiem. Nākamā takulas kundze. puhemies. Godātais priekšsēdētāja kungs, es tikai vēlējos pateikt, ka vārda brīvība ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un eh, tāpēc es balsoju par šīm rezolūcijām. Un tomēr mums vajadzētu atcerēties, ka brīvība eh, ietver sevī pretrunu. Mums ir nepieciešama kritiska Eiropa, kurā mums ir atvērta pieeja visiem datiem, un tas nozīmē, ka šādā situācijā mums ir jāatcerās Eiropas vēsture, kurā mums ir bijuši vārda nebrīvība, un tomēr patreizējā situācijā mums ir jāskatās Eiropas parlamentā, un mums ir jāskatās uz visu Eiropu, ne tikai uz vienu valstu, un šā iespēja dēļ mums ir jāatbalsta principi par vārda brīvību, un nevis to, par ko iestājās politiskie spāni. Jebkurā situācijā mums ir jāiestājās par to, ka vārda brīvība un faktu brīv, pieeja faktiem ir Eiropas Savienības viens no pamatkritērijiem arī turpmākajos gados. Un visiem ir jāpiemēro vienu un tie paši standarti. Paldies Takulas kungam un tagad Deivis kungs. Presidents. Prieksēdētāja kungs, Eiropas Savienība visu laiku apgalvo, ka tā iestājas par brīvību un demokrātiju, un mēs e, iestājāmies arī par Lisabonas līgumu. Taču laiku pa laikam mēs pievaram acis uz to, kas notiek vienā vai citā dalību valstī. Mēs eh, skaidri nenosaucam tās kļūdas, kuri ir, pārka, kuri ir pārkāpuši Eiropas Savienības dibināšanas principu. Mēs nevēlamies, lai kaut kas ietu greizi, taču šodien Mums bija iespēja pateikt, ka Itālijas premjerministra kontrolētā prese ir visu principu pārkāpums. Arī citās dalību valstīs eh, ir problēmas, taču Itālijā tās ir samilzušas. Taču šodien mēs zaudējām ar vienas balss pārsvaru, jo konservatīvie šajā parlamentā ir pateikuši, ka viņi vēlas sociālo politiku Eiropas Savienībā, bet viņi nav pateikuši, ka viņi vēlētos, lai Eiropas Savienība atbalstīt demokrātiju Eiropā. Paldies Deivis kungam un tagad eh, Kleisa kungs viena minūte. Jā, dank u voorzitter. Ook... Paldies priekšsādātāji es arī priecājos, ka šīs rezolūcijas netika pieņemtas, jo tas ir nepieņem, ka tiek izmantot šis parlaments šādām politiskā naida akcijām pret kādu konkrētu politiķi. Tas ir tikpat nepieņemam, ka parlaments šeit uzvedas it kā tāds lielais brālis, lielais inkvizītors, kas uh, iejaucas un uh, norāda, kā citiem jādzīvo. Tas ir jautājums, kas skar tikai un vienīgi dalībvalstis šis te it kā drauds, eh, kas pastāvot informācijas brīvībai, tas taču ir tāds rēks, iedoma auglis. Un tad uh, tiek it kā izteikta aicinājuma pieņemt uh, eh, uh, likums, kas atstumtu malā citādi domājošos. Tā tiešām ir liekulība. Ja Beļģijā būtu uz pusi tik liela preses brīvība kā Itālijā, tad tas jau būtu progress. Paldies! Tagad Anankungs, vienu minūtu lūdzu. Es nedomāju, ka eh, tas ir adekvāti parlamentam, ka mēs šodien visu laiku eh, runājam par šiem jautājumiem, jo tas ir tikai viens dalību valsts eh, jautājums. Patiesībā man, es esmu priecīgi, ka Britu konservatīvi vairāk nav Eiropas tautas partijā. Un tomēr mm, mēs nedrīkstam dzirdēt tādus izteicienus, kā mēs dzirdējām no kreisā spāna. Bet Berluskoni ir tieši tāda pati imunitāte, kāda ir citiem šī parlamenta deputātiem. Mēs pārmetam Berluskonī, ka viņš tērē naudu, bet šis parlaments tērē miljonus naudas. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka mums nav adekvāti runāt par šiem jautājumiem, un patiesībā viņi zaudēja balsojumā, un es nedomāju, ka mums vajadzētu izlikties, ka mums tas interesē. Es uzskatu, ka šādiem situācija ir jārisina dalību valstu līmenī, jo dalību valstis ir demokrātisks, un es domāju, ka Mums visiem vajadzētu par to vienoties. Paldies Hanan kungam, un tagad vienu minūti es dodu vārdu Kamala kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, es domāju, ka mēs visi esam nobežījušies par mediju daudzveidību. Mēs vēlētos redzēt lielāku mediju daudzveidību visā Eiropas Savienībā. Un man ir bāžas par to vairākās dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības Bet sociālisti neskapēc par to nekad nerunā. Piemēram, runāsim par Kubu Ziemeļkoreju. Par to eh, sociālisti kaut kā īpaši negrib runāt. Bet ir ļoti svarīgs princips šeit. Rolling Stones reiz teica, tu nevar vienmēr iegūt to, ko vēlies. Bet tomēr mēs esam atkarīgi no demokrātiskā procesa savā uh, valstī, lai pārliecinātu cilvēks neatbalstīt valdību, ko, me, kas mums nepatīk. Uh, Mēs nemēram, e, nevaram šīs lietas šeit ienest Eiropas parlamentā, lai tad e, apgāst kaut kādas laimes, kas nacionālā līmenī neizdies panākt. Soc e, konservatīvi pieturās pie šiem principiem, un es esmu priecīgs, ka mē, mums bija sava loma šo uh, nožēlojumu rezolūciju izgāst. Paldies, ka Malkungs, tagad Silvestris, uh, viena minūte. Priekšsēžkungs. Šīs dienas balsojums skaidri parādīja. Demokrātiskā veidā to, ko mēs visi jau zinām. Itālijā ir presas brīvība. Kreisie mēģināja tēlot opozīciju, bet es jau teicu, ir daudz avīzes, kas nezin, pa ko rakstīt. Mēnesi mēģināja aktualitāti bloķēt ar šo tēmu. Ir tik daudz avīžu, kuras būtu varējušas rakstīt, ka valdībai izdevies trīs mēnešu laikā uh, zemes trīts skartajā reģionā reāli palīdzēt cilvēkiem, uh, novākt atkritumus no ielām, un tas viss pa spīti ekonomiskai krīzē. Un tomēr mēs nevarējām tagad vairs rakstīt, ka ir darba vietas zaudēts, ka bankas ir sabrukuši, par to vēl eh, avīzes vairs nevarēja rakstīt tieši tikai tādēļ, ka citu tēmu priekšņi bija svarīgāk, jo vairāk nebija it kā informācijas brīvība nodrošināta. Tas bija vienkārši mēģinājums Eiropā šo tēmu, arī vēl Eiropā izkliegtu, bet beidzot tas ir izgāzies, šis mēģinājums demokrātija ir parādījis, ka informācijas brīvība Itālijā eksistē. Uh, un tie izgāzās, kas Eiropā gribēja pierādīt pretējo. Un tagad Kelī kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēž kungs. Man jāsaka, ka esmu ļoti priecīgs par šīs dienas balsojuma rezultātiem. Itālija ir Eiropas Savienības dalība valsts un viņus izcelt eh, kaut kā atsevišķi eh, rezolūcijā ir pilnīgi eh, lieki. Es ceru, ka mums būs iespēja nākotnē diskutēt par informācijas brīvību, prisas brīvību, individuālu žurnālistu brīvību. Bez šādas vienpusības un lai panāktu to, ka tas notiek visā Eiropas savienībā, Uh, neizceļot kādu atsevišķu valsts. Šīs dienas balsojuma rezultāti bija labi Eiropas Savienībai un demokrātijai. Paldies, paldies Kelī kungs. Tagad minūte. Pēdējais būs Patričello kungs. Mēs šeit parlamentā balsojām, kā vienmēr, Bet eh, mēs mēģinājām šeit runāt par vienas dalībvalsts jautājumiem. Pēc uzbrukumiem valdībai saistībā ar imigrācijas jautājumiem tādēļ, ka opozīcijai neizdevās panākt uh, e, tautas vairākumu atbalstu savām pozīcijām, tagad mēģināja instrumentalizēt informācijas brīvi, kas nav nekāda saistīts ar Itālijas realitāti. Tas vienkārši mēģinājums uh, apkaunot valdību Berlusconi vārdā. Tā ir tāda ideoloģiska kampaņa, lai veicinātu savu politisko programmu un sistemātiski nomelnot arī mūsu valsts Eiropas līmenī. Tie, kas ir Itālijā opozīcijā, tiem derētu pievērsties tiešām valsts reālajām problēmām, nenovirzoties nemitīgi no tēmas. Visu laiku uzbrukot premjeram, kuru ievēlēja demokrātisks vairākums. Paldies, Patričēlo kungs. Dāmas un kungi, līdz ar to šis darbkārtības punkts ir izskatīts, pārtraucam sēdi līdz pulksten 15.